ņemot vērā arī citas politiskās grupas. Es domāju, ka šī e, spē... E, priekšsēdētāja pārtrauc. Ļaujiet jums atbildēt. Es rīkojos ļoti samērīgi saskaņā ar iesniegtajiem pieprasījumiem, lai ievērotu maksimāli plurālismu, kā arī nepieciešamo uh, laiku, kas atvēlēts. Slēdzam līdz ar to debates. Pēc eh, ministras un komisāra uzstāšanās ir iesniegts rezolūcijas teksts, par ko mēs balsosim rīt 11.30. Pārējām pie, nākamās, pie nākamā darba kārtības punkta. Eh, tas ir. Eh, Padomjas un komisijas paziņojums Turcijas 2012. gada progresa ziņojums. Es došu vārdu ministres kundzei, Kleitons kundzei. Eh, es eh, nedomāju, ka mēs pabeigsim debatas par Turciju līdz īrijas prezidentūras beigām, bet nu būs interesanti jūs uzklausīties. Uzklausīt. Paldies priekšsādētāji, godātie deputāti. Padomjas vārdā gribu pateikties parlamentam, eh, it īpaši referentam referentē Ominai uh, eh, Roitnai. Rezolūcijā minēta virkne svarīgu punktu attiecībās ar Turciju. Turcija ir gan kandidāta valsts, gan būtisks partneris Eiropas Savienībai. Eh, Turkijas ekonomika ir saistīta ar Eiropas eh, kontinenta uzplaukumu, un atstāja būtisku ietekmi reģionā. Politiskais dialogs starp Eiropas Savienību un Turciju ir svarīgs, eh, un šīs attiecības ir senas. Mēs uh, sadarbojamies, un mēs redzam, eh, ka mums ir kopīgas intereses. Tomēr Eiropas Savienības un Turcijas attiecības nav izmantojušas visu savu potenciālu ir gan sarunas, gan citi elementi šajās attiecībās, bet mēs pašreizējās sarunās runājām par to, lai uh, at, tuvākajos mēnešos atvērtu jaunas svarīgas uh, sadaļas, no, um, iespējams, īrijas prezidentūras laikā, bet um, mums vajag ierosināt veikt progresa pasākumus no Turcijas puses. Mēs uh, gribam veicināt sadarbību ar Turciju, gan komisija, gan citas institūcijas, un šajās attiecībās ir skaidrs, ka darba kārtība nevar aizstāt sarunas, bet tas ir elements. Konstitucionālā reforma ir būtiska progresam un Eh, Turcija strādā pie jaunas konstitūcijas un ir svarīgi, ka lai tas notiktu eh, demokrātiskā ceļā un iesaistītu iedzīvotājs. Eh, un būtisks elements ir arī kurdu jautājums. Šajā sakarā mēs vērtējam pēdējos notikumus saistībā ar miera procesu un kādi ir šķēršļi, kas vēl jāpārvar. Tomēr PKK līdera Oģalana ieslodzījums un situācija pie Turcijas robežām rada zināmas jautājumus. Darbs pie konstitūcijas jāturpina, bet ieviešana atbilstīgi Eiropas standartiem ir ļoti svarīga Eiropas progresam, eh, iestāšanās kritēriju atbilstībā. Konstitucionālā reforma nav vienīgais jautājums, ir virkne pozitīvu attīstības elementu. Ombuda iecelšana, cilvēktiesību institūcijas izveide Turcijā. Jautājums ir par sieviešu tiesībām, dzimumu līdztiesību. Uh, uh, ref, pilsoniskās sabiedrības iesaisti, mums jāatzīst, ka vēl nepieciešams daudz strādāt pie tā. M nepieciešams runāt par pamatiesībām un brīvību un to īstenošanu praksē. Ir nopietnas bažas par vārda brīvību. Ir tiesu lietas, Eh, kur iesaist eh, pret eh, zinātniekiem, žurnālistiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem likumdošanas piemērošana pret terorismu plašos mērogos arī rada zināmas bažas. Ir svarīgi, lai būtu neatkarība un objektīva tiesu sistēmas darbība. Tas notiek ne tikai caur likumdošanu, bet arī par to, kā likumdošana tiek ieviesta. Vēl viens svarīgs elements - reliģijas brīvība, īpašuma tiesības, arotbiedrību tiesības, minoritāšu tiesības, sieviešu un bērnu tiesības, pretdiskriminācijas pasākumi, eh, cīņa pret spīdzināšanu eh, ir būtisks elements, uh, kas ir saistīts ar sarunām par e, Turcijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Neraugoties uz mūsu aicinājumiem, Turcija nepilda savas uh, saistības saistībā ar asociācijas nolīgumu e, progresa trūkums nediskriminējošā ieviešanas veidā notiek kopš 2006. gada ir būtisks elements. Mēs sagaidām, ka Turcija progresēs um, normalizēt attiecības ar Kipras republiku. Uh, Turcija nožēlo, ka Turcija iesaldēja savas attiecības ar Eiropas Savienību Kipras prezidentūras laikā pagājušā gada otrajā pusē. Uh, prezidentūra ir būtisks elements institucionālajā struktūrā Eiropas Savienībā un tāpēc ir jārespektē. Gribu pasvītrot, cik svarīgas ir labas kaimiņa attiecības. Tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai mēs varētu progresēt Eiropas Savienības Turcijas attiecībās. Noslēgumā gribu teikt, ka divpusējās attiecībās ir jautājums arī par vīzām. Uh, mēs aicinām komisiju veikt pasākumus, lai īstenotu šo pasākumu kopumu. Padome atbalsta dialogu attiecībā uz vīzām, mobilitāti, vienlaikus ir svarīgi, lai sarunas starp Eiropas Savienību un Turciju notiktu tādā veidā, ka tas tiek īstenots dzīvē. Paldies par uzmanību. Paldies, un tagad vārds Fīles kungam. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vispirms es vēlētos pateikties um, referentei Aimens Rūtens kundzei par ļoti kvalitatīvi sagatavoto ziņojumu, par kur mēs šodien diskutējam. Nesenā attīstība Eiropas Savienības un Turcijas attiecībās um, dod pamatu optimismam. Pagājušā gada decembra padomē tik runāts par jaunu um, brīdi, kas ir uh, panākt sarunās, un mēs ceram, ka mums izdosies paveikt jaunas um, sarunu sadaļas 2013. gadā. Ir eh, panāks arī progress imigrācijas un vīzu jautājumos, un mēs esam pārliecināti, ka pavisam drīz varēsim uzsākt vīzu dialogu ar uh, Turciju, vienlaikus panākot vienošanos starp Turciju un Eiropas Savienību. Pirms divām nedēļām Turcijas parlaments pieņēma likumu par ārzemju pilsoņu aizsardzību un pēc tam, kad šis likums būs pilnībā pieņemts, eh, ar to būs iespējams risināt uh, nopietnas jautājumas, kas ir saistīti ar vīzu jautājumu. Dialogs par ārlietu jautājumiem starp Eiropas Savienību un Turciju ir kļuvis intensīvāks, un mēs ceram, ka tas e, novedīs pie vienošanās ar Eiropas Savienības nostāju. Mēs e, e, turpinām e, arī darbu pie tā, lai Turcija uzņemto svarīgu lomu e, Sīrijas konflikta kontekstā. E, Eh, Turcijā šobrīd eh, patvērumu guvuši 1,90 eh, ļoti liels skaits bēgļu no Sīrijas. Jauns konstitūcijas sagatavošana notiek ļoti svarīgā brīdī. Un tas, protams, bauda mūsu atbalstu. Ir jācenšas panākt visbeidzot mieru uh, dienvidu austrumu reģionā valstī, lai uh, visbeidzot pilnībā atrisinātu arī kurdu jautājumu. Ceturtā tieslietu sistēmas uh, reforma pakotne, kur Turcijas parlaments pieņēma pagājušajā nedēļā, ir ļoti svarīgs uh, solis nodrošinot pamatiesību ievērošanu Bet tas nenozīmē, ka valdība ir atbrīvot no turpmāku reformu īstenošanas. Noteikumi joprojām ir spēkā Turcijas likumdošanā, par kuriem mums ir zināmas bāžas, jo īpaši, kas attiecas uz vārda brīvību, pulcēšanās brīvību un uh, biedrošanās brīvību. Un šie jautājumi ir jārisina. Es saprotu, ka šie jautājumi uh, tiks iekļauti eh, plānā par cilvēktiesību jautājumu, un es ceru, ka šo sadaļu izdosies noslēgt pavisam drīz. Kas attiecas uz Kipras jautājumu, tad komisija sagaida, ka izdosies uznākt, uzsākt visaptvarošas sarunas pēc iespējas ātrāk, lai panāktu uh, ātru uh, sarunu pabeigšanu. Pat ja mēs saprotam, ka uh, Kipras refleks uh, prioritātes uh, šobrīd varbūt ir. Uh, citā jautājumā, bet Mums tomēr ir jādomā par Kipras jautājumu, un es domāju, ka vispārējā pozitīvā gaisotne, uz kuras atsaucos savas uzrunas sākumā, ir iespēja uh, abām kopienām, uh, gan grieķu, uh, Kipras iedzīvotājiem, gan tur Kipras iedzīvotājiem panākt vienošanos. Uh, Es ceru arī, ka izdosies pilnībā izmantot uh, savas ekonomisko potenciālu, tā skaitā arī enerģetikas jomā. Paldies par uzmanību. Paldies Rīls kungam. Tagad dod vārdu Oimens Roidens kundzei, kas ir referents šajā jautājumā. Jums vārds uz trim minūtēm. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es domāju, pēdējā laikā attiecībās starp Eiropas Savienību un Turciju ir noticis ļoti daudz. Pagājušajā nedēļā Turcijas parlaments pieņēma ceturto reformu pakotni. Un es pilnībā pievienojos Kreitāns kundzei un arī Filskungam, kas apsveica attiecīgi kompetento ministru par uh, spērto soli pareizajā virzienā. Uh, Vienlaikus es ceru arī, ka rīcības plāns par cilvēktiesībām novadīs pie pozitīva rezultāta. Tālāk. Likums par ārvalstu pilsoņiem ticis pieņemts pagājušajā nedēļā, un jau atkal jāsaka, ka mēs no savas puses to apsveicam. Šķiet, ka sarunas ar Turcijas valdību not, norit um, ļoti uh, konstruktīvā gaisotnē. Turcijas iedzīvotāja atbalsts šim procesam uh, un pilsoniskās sabiedrības atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Šķiet, ka uh, uzlabojas arī divpusējās attiecības starp Turciju un Izrēlu. Un Francijas valdība ir atcēlus savu blokādu attiecībā uz 22. sarunu sadaļu un es domāju, ka pavisam drīz jūs varēsiet uzsākt sarunas par šo sadaļu. Turcija ir paziņojusi arī, ka eh, runājot par 19. Eh, sadaļu, ir jāuzsāk sarunas, bet acīm redzot, Turcija šobrīd ir gatava eh, to darīt. Ņemot vērā visu šo notikumu attīstību, Parlaments šobrīd diskutē par rezolūciju, rezolūciju, kuras mērķis ir aicināt attīstīt uh, konstruktīvas attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju, uh, tātad šo te uh, sarunu ietvaros. Lai to panāktu, abām pusēm ir jānāk klajā ar, zinām, apņemšanos. Jau 2005. gadā Turcija uzņēmās reformu īstenošanu. Šīs reformas ir nepieciešams nevis tāpēc, ka Eiropas Savienība to pieprasa, bet tās ir nepieciešams Turcijai, ja tā vēlas kļūt par labklājības valstu un modernu valstu. Um, uh, uh, Mēdī brīvība, vārda brīvība ir ļoti nozīmīgi jautājumi tāpat arī citas eh, pamatbrīvības, reliģisko minoritāšu tiesības, eh, vienāds iespējas visiem. Tas viss ir ļoti nozīmīgi. Un no likumdošanas viedokļa šķiet, ka Turcija ir pare, iet pareizajā virzienā. Bet tas, protams, ir arī mentalitātes jautājums. Arī mentalitātei ir jāmainās un. Jāsaka, notikuma attīstība, protams, iepriecina parlamentu. Es centos sagatavot līdzsvarotu ziņojumu, kurā tiktu apsveikts reformas, bet vienlaikus tiktu paust arī kritika tā, kur tā ir nepieciešama. Es domāju, ka šobrīd mums ir lieliski iespēja, kas mums ir jāizmanto, lai Turcija uzsākt sarunas ar jauno Kipras valdību. Es ceru, ka tas tiks darīts šogad. Paldies! Paldies! Un tagad vārds abjās kungām uz divām minūtēm. Paldies! Ja mēs e, vērojam aktuālo situāciju gan Turcijā, gan arī visā reģionā kopumā, tad mums nāks secināt, ka lielāki centieni konstruktīvām attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju ir absolūti nepieciešami. Man liekas, ka e, ziņojuma virzība Un te mēs runājam eh, par ziņojumu, kas eh, guvis lielu parlamentu atbalstu. Eh, ka šajā ziņojumā tas ir jāpiemina. Es apsveicu referenti Un es gribu teikt, ka mūsu grupai bija arī trīs prioritātes. Vispirms pozitīvas veiksmīgas attiecības ar Turciju un to paplašināšanu, otrkārt pozitīva darba kārtība ar visiem elementiem un treškārt mēģinājums rast risinājumus, kas visiem ir atbilstīgi un piedāvā iespēju atrast e, e, risinājumu visam reģionam, tuvajiem austrumiem, kur pat labam ir traģiska situācija un konflikti. Otrakārt, e, ir svarīgi, lai mēs progresētu tādā jomā kā iestāšanās sarunās un atvērtu arī jaunas sadaļas. Treškārt, tas nozīmē, ka ir jāmēģina atbalstīt eh, Turcijas demokrātisko procesu. Te ir runa par neiejaukšanos. Eh, likumdošanai nepieciešamas eh, reformas gan tiesu jomā, gan cilvēktiesību jomā, gan dzimumu līdztiesības jomā. Tās ir dažādas reformas un jāmēģina visās jomās sasniegt pozitīvus rezultātus. Tāpat ļoti svarīgs ir institūciju process un miera process. Pēc gadu desmitiem uh, ilgiem konfliktiem, kas prasīja desmitiem tūkstošiem upuru un izmaksāja tūkstošiem uh, dolārus un eiro. Tagad būtu pienācis laikā, lai Eiropas Savienība aktīvi atbalstotu Eiropu, un tagad Lamsdorfam divas minūtes. Uh, Paldies! Arī šajā gadā Eiropas parlaments grib dot eh, Turcijai signālu. Tam ir divas puses. No vienas puses Turcijas reforma procesa atbalsts, bet no otras puses prasības. Uh, nodrošinātu vairāk, eh, labāk, ātrāk progresa. Es domāju, ka Turcijai ir pienācis laiks parādīt nepārprotami, ka tā ir ieinteresēta turpināt reformas ir eh, īpatnēji, ka jūs, komisāri, gan arī jūs, ministri, informējiet par progresu, tiesības sargs un eh, vīzu jautājumu un tā tālāk. Bet tik līdz mēs sākam runāt par pamatiesībām, pamatbrīvībām, runas brīvību, kas ir izšķirošie punkti, es priecājos, priecājos arī, ka mēs to tā skaidri pieminējām. Ankarai šī vēsts ir jāsadzird. Es gribētu atkārtot, ka valsts, kas piedalās iestāšanās sarunās, nevar būt valsts, kas 158. Eh, vietā no 179 valstīm ieņem eh, statistikā par reportieriem bez robežiem, robežām. Es ceru, ka ar ceturto eh, tieslietu reformu pakotni izdosies eh, realizēt atsevišķas eh, reformas. Mums ir dažādi gadījumi cilvēktiesību jomā ar nepareiziem spriedumiem. Mums ir nepieciešami signāli, ka paplašināšanās procesā tas nav pieciešams. Man ir ļoti žēl, ka Eiropas uh, padomi un Venēcijas uh, eh, komisiju neizdevās uh, ciešāk iesaistīt. It īpaši tas, kā Venēcijas komisijai tika iedots atteikums, tad ir jādomā par to, ka Eiropas padome ir institūcija, kura cīnās par cilvēktiesībām un negrib Turcijai iebrukt Turcijā. Es domāju, mums ir tomēr jāsaskata iespējas un potenciāls. E, tieši Turcijas un kurdi, kurdu attiecības Oģelāns. Kon, e, konstruktīvā partijas loma. E, ļoti labi, ka tas ir krustcelis, kad varam cerēt par izšķirošu tālāku virzību pilsonības jautājumi, preterorismu likumi un arī citi būtiski jautājumi, kas nosaka kurdu kultūras pašnoteikšanos, tie būtu reiz par visām reizēm jāatrisina. To nopelna gan turki, gan kurdi. Es domāju, ka Turcija ir krustcelēs un tagad ir pienācis laiks ticami turpināt eh, reformas, turpināt Eiropas kursu, tad eh, mēs varam runāt par pozitīviem resursiem iestāšanās procesā. Paldies! Tagad Flotras kundze, trīs minūtes. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ir tiesa, nebieži mums ir parlamentā iespēja iepazīties ar ziņojumu tādā ārkārtas brīdī, kā pašlaik eh, gan attiecībā uz Turciju un visu reģionu, un attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju arī. Mēs varam tiešām sveikt Riju Omenu Roitenu, kurai ir izdevies sagatavot ziņojumu par eh, partnerību, nes izvairoties no paternālisma un vienlaikus parādot situāciju un jautājumus, kuri ir ļoti jutīgi politiski, minoritāšu tiesības, vārda brīvība, sieviešu stāvoklis, vide Un es domāju, ka ziņojums ir ļoti liederīgs šajā ārkārtas situācijā, eh, ko es pat tādu saucu, tāpēc, ka no vienas puses diplomātiskās attiecības un politiskās izmaiņas ir tādas, kas pašlaik ir ar ļoti svarīgām izmaiņām. Francijā izmaiņas jau ir. Um, notikušas, e, atcelts veto attiecībā uz 22. sadaļu. Tas ir saistīts ar kontekstu diskusijās par mieru, e, visnotaļ e, drosmīgā veidā, ko izdarīja Turcijas valdība kopā ar kurdu politiskajiem partneriem. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Es varu tikai izteikt nožēlu, ka mūsu vidū ir vairāk nekā 40 deputātu, kas grib svītrot mūsu vēstījumu par 23. un 24. sadaļas atvēršanu, eh, kur ir atbalsts demokrātiskajām reformām, un tie, kas to atbalsta, tiem vajadzētu atbalstīt arī tādu svarīgu svīru eh, sarunas par šīm divām sadaļām, kas attiecas tieši uz jautājumiem par pamatiesībām, tiesiskumu, brīvību, tiesu sistēmu, un šis grozījums ir tiešām visnotaļ nožēlojams mūsu institūcijā. Es to saku, ka šodien Turcijā ir svarīgs notikums, ko mēs vēl nevaram īsti izvērstēt - sarunas, tiešās sarunas. Es to saku ar kādu, kurš ir cietumā, Oģelana kungs un Erdogana kungu, uh, un ko ļoti plaši atbalsta iedzīvotāji, pilsoniskā sabiedrība, tas ir ļoti būtisks elements, kas cieši saistīts arī ar debatēm par jauno konstitūciju, jo jautājums par to, kā tiek definēta pilsonība tagad, par iespējām iegūt izglītību dzimtajā valodā, par demokratizāciju un decentralizāciju Turcijā, viss tas ir cieši saistīts ar politisko apņēmību risināt kurdu jautājumu un virzīt uz priekšu miera procesu. Es domāju, ka Atbalsts no visām Eiropas iestādēm šim procesam ir absolūti nepieciešams. Eiropas Savienība var dalīties savā pieredze izlīguma un miera procesos, savas kapacitātes radīt politiskos kompromisus, politisko dialogu, respektēt politiskās vēlmes, kā diemžēl ļoti pietrūks Turcijas politiskajā telpā. Ir zilā kartiņa, vai jūs piekrītat atbildēt? Jā. Ja. Jā, jā, jā, jā. Danusa kungs. I see that you were elected as a. Es redzu, ka jūs esat vēlēts zaļo pārstāvi un runājot par Turciju. Man rodas jautājums, vai jūs jebkad esat izvērtējis to, kāda ietekme uz vidi būs jūsu valstī, piemērojoties, pie, piešķirot 73 miljoniem Turcijas iedzīvotāju uh, pilnīgas tiesības uh, dzīvot un strādāt Francijā. Lūdzu, Flaps kundze. Jā, es atzīšu, ka man grūti saprast jautājumu. Nu, dārgo kolēģi, ņemiet vērā, ka grozījumi, kas attiecas uz bažām, kādas mums ir par attīstību, visnotaļ produktīvi eh, runājot par nu, seno uh, Turcijas modeli, tas, to ir formulējusi mana grupa, un tas ir atspoguļots Omenas Leitinas ziņojumā. Nu, vispār visu pārējo es īsti nesaprotu, ko jūs gribat teikt ar um, vīdes ietekmi, uh, Turcija iestājoties Eiropas Savienībā. Es domāju, ka es uh, vienmēr esmu avangardā šajos jautājumos sarunās ar mūsu kolēģiem Turcijā, teiksim, par klimata izmaiņām, par projektiem attiecībā uz kodolcentrālas būvniecību, un to jautājumu jautājumu, ka izaugsme Turcijā varētu radīt darba, daudz darba vietas, bet tai būtu jāievēro arī vidas prasības. Paldies, Flotras kundze! Un tagad vārds tiek dots Tanuka kungam divas minūtes. Priekšsēdētāji, Turcija ir ekonomiska un politiska vara, kas eh, cenšas eh, savienot vēsturē eh, Āzijas un Eiropas kontinentu. Tāpēc ECR saprot to, cik liela loma ir Turcija, un mēs vēlamies nostiprināt partnerības saikni ar šo valsti. Turcija ir demokrātija, kura pelnījusi uh, ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību. Dažās jomās šīs attiecības ir jāapsveic, un uh, šī tuvināšanās jo īpaši ir labas ziņas tiem, kas atbalsta stabilāku situāciju uh, tuvajos austrumos. Uh, un, protams, ir jāapsveic abas puses par īstenotajiem centieniem. Tāpat iedrošināšu ir uh, dzirdēt par šo te PKK pamieru un to, ka ir uzsākts dialogs ar Oģelānu, kas atrodas cietumā, taču joprojām paliek spēkā izaicinājumi un problēmas Eiropas Savienības un Turcijas attiecībās daudzus satrauc tas, ka uh, Turcija nevēlas sadarboties ar uh, eh, Kīpras prezidentūru pagājušajā gadā. Un, protams, ka ir ļoti grūti, jo uh, uh, Tikmēr, kamēr Kīpras uh, atzīšanas jautājums nav ticis atrisināts, ir zem jautājuma arī Turcijas pievienošanās. Uh, te ir jārunā par Ankaras protokoliem un visu pārējo, kas netiek īstenots. Uh, tāpat arī ir satraucoši dzirdēt par Turcijas atbalstu salafistiem, un mēs priecājamies par to, ka laicīgie spēki tomēr vērš pret Asada režīmu. Un visbeidzot, es vēlētos aicināt Turciju pievērst īpašu uzmanību minoritātēm, neatkarīgi no tā, vai runa ir par uh, reliģiskajām uh, kopienām vai citu veidu kopienām. Par spīti šīm, visām šīm problēmām, es tomēr atzīstu, ka no ECR viedokļa Turcija ir ļoti svarīgs partners, un mums tas ir jāpatur uh, prātā, uh, veidojot dialogu un um, atbalstot Turciju eh, ceļā uz Eiropas integrāciju, ko tā tik ļoti vēlas. Paldies Tanakungam, un tagad vārds uz vienu minūti Pelderkungam. ET grupas vana. Paldies priekšsēdētājiem. Rīt apritēs seši gadi kopš nogalināts eh, Kristians Tamarāšs. Es eh, tikos ar piederīgajiem pavisam nesen, kas vēlas, lai um, šī lieta tiktu pienācīgi iztiesāta. Rodas jautājums, vai šis ārkārtīgi lēnais process ir atklāts. Vai mēs tik tiešām varam uzskatīt, ka Turcija ir ceļā uz likumu varu un ka minoritātes kristieši tiek aizsargāti, jo mm, bojā gājušā atraitne ir paudus savas bāžas. Man būtu arī jautājums par šo pašu procesu. Pagājušajā nedēļā es uzzināju, ka cietušo advokātam izteikti draudi, nāvas draudi un to darīts vienu apsaudzētajām personām. Tāpēc man ir jautājums, vai saskaņā ar jūsu rīcībā esošo informāciju eh, turku varas iestāžu pārstāvi ir kaut kādā veidā reaģējuši. Un es aicinu Turcijas eh, varas iestāžu pārstāvus efektīvāk vērsties pret antisemītismu izpausmēm. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams Runa ir par kādu Turcijas ebreju, kas ir ticis, kuram ir ticis draudēts. Un mums ir jāvērš pret šāda veida antisemītiskām deklarācijām. Paldies! Paldies, un tagad guļu grupas vārdā viens vārds uz vienu minūtu Hadži Džordžu kungam. Viņa kolēģi, kolēģis, es strādāju jau kādu laiku šajā parlamentā un man ir radies iespējas, ka šis ziņojums būtībā palēnām sāk atspoguļot nelīdzvarotību Eiropas parlamente, ne, nepievēršas īstajām problēmām. Tas, par ko mēs runājam, ir valdību, diplomātu un komisiju uzdevums. Parlaments nevar strādāt tā, ka tiek mēģināts saglabāt līdzsvaru šādā veidā. Manuprāt, te ir runa par ļoti svarīgu problēmu un kā gan vispār šim ziņojumam dot pareizo virzienu. Öčalāna fotografija no cietuma, e, tā tika publicēta, bet e, mēs paši sevi mānām. Turcija nespēja rast risinājumu šai lielajai problēmai. Ja mēs gribam palīdzēt, mums ir jābūt godīgiem, mums ir jānosaka vadlīnijas risinājumam. Mēs nedrīkstam tikai tukši diskutēt, kā tas ir ar Kipru. Katrā ziņā katru uh, gadu mēs runājam par to, ka Turcija ir jāizved savus karaspēks no Kipras un jāatdod iedzīvotājiem atpakaļ teritorijas un tā tālāk. Katru gadu viens un tas pats, un tā mēs sevi turpinām mānīt. Turcija nekādā veidā uz to nereaģē. Eh, tad cilvēktiesību pārkāpumi vai arī eh, šeit apdraudējums eh, Kipras gāzes un naftas atradnēm vai tādā pildīga procesija. Paldies tagad, Stasan kungs se ha apuntado para intervenir en este tema. David Fakungs, jūs grib, gribējāt e, runāt par šo tēmu. Ja es jums tagad došu vārdu, tad jūs nevarēsiet runāt sarakstā kontekstā, vai jūs gribētu runāt tagad vai vēlāk. Ja jūs uzdosiet jautājumu, tad jums vēlāk netiks dots vārds. Jums ir jāpieņem lēmums. Had... Priekšsēdētāji, es ne, nevērtētu augstu to, ka jūs e, negribat ļaut uzdot jautājumu. Jūs uh, gribat svītrot mani no runātāja sarakstā. Es domāju, ka tas nu, tā nebūtu īsti atbilstīgi tām tiesībām, kas man ir. Priekš uh, Dafakungs. Visiem kolēģiem jādod iespēja izteikties. Es tāpēc jau jautāju tagad. Es atvainojos. Reglamentu jautājums. Priekšsēdētājs ar visu cieņu Es esmu piedalījies šajās debatēs daudz kārt, un man bijusi iespēja uzdot jautājumu zilās kartītes ietvaros daudziem kolēģiem vairāk kārt. Un jūs, priekšsēdētājs, esat vienīgais priekšsēdētājs, kas ir ievies šādu likumu, proti, ka ja kāds uzstājas zilās kartītes ietvaros, tad viņš vairs nevar piedalīties debatēs. Es domāju, ka jūs tagad nākt klajā pats ar savu likumu, bet mm, tas pilnībā iznīcina debats, tāpēc es vēlētos, lai jūs pārdomātu savu lēmumu. Jā, es esmu gatavs eh, vēlreiz eh, visu izsvērt. Tā tad eh, es vienmēr to daru, bet pat labam es gribu, lai debates beigtos saskaņā ar grafiku un lai visiem būtu iespējas runāt. Kas ir jums, zilā karte vai reglaments? Reglaments. Order, I... Reglamenta jautājums. Es saprotu priekšsēdētāji, ka jums varbūt eh, negribētos dot vārdu Dafu kungam, um, bet eh, tādā gadījumā, ja viņš varbūt vēlas izteikties eh, pašās debašu beigās, bet jūs nevarat viņu izslēgt no runātāju sāraksta, ehm, tad, ja viņš ir pacēlis ilo kartīti, Es domāju, ka ja viņš ir pieteicies uz brīvā mikrofona procedūru, jūs varat viņu izslēgt no eh, brīvā mikrofona procedūras, ja viņš uzdod zilās kartītes jautājumu, bet ne no runātāja saraksta. Eh, labi, doktor Tenāk, es to respektēšu. Es respektēšu jūsu skaidrojumu, bet es esmu tas, eh, kurš eh, vada sēdi. Un, ja Dāfa kungs eh, vēlāk runās, tad viņš arī izteikties par šo tēmu, kā vēlas. Tagad mēs esam te pavadījuši ļoti daudz laika ar šo tēmu vārds Stasenas kundzei. Pusotra minūte. Artikl 49. Paldies, priekšsēdētāji. 49. līguma pantā mēs varam lasīt, ka katra Eiropas Savienības, Eiropas valsts, kas respektē otro pantu, var lūgt iestāju Eiropas Savienībā. Izņemot to, ka no geogrāfiskā viedokļa Turcija nav uh, Eiropas valsts, bet tā nepārtraukti pārkāp tos principus, ko mēs aizstāvam šeit parlamentā. Uh, Eh, brīvība, vienlīdzība, tas ir ļoti tālu Turcijā no īstenības. Eh, kemalisms eh, no Ataturka laikiem nu vairs nav saglabājies līdz mūsdienām. Turku pianists Fazinsājs tika notiesāts uz desmit mēnešiem cietumā. Kāpēc? Tāpēc, ka aprīlī viņš citēja Omara Hajama persiešu eh, dzinieka rindas, eh, kurās eh, tiekot nicināts islāms. Eh, komisija eh, mums teica, ka tā seko līdz ar lielām bažām šai lietai. Es gribētu, lai tiktu izdarīti vajadzīgie secinājumi par šo pianista notiesāšanu. Tas ir nepārprotams cilvēktiesību pārkāpums Turcijā. Situācija Turcijā šķiet pasliktinās, cik ilgi tas vēl turpināsies, lai komisija saprastu, ka tā nav Eiropas valsts un ka tā nekad nebūs Eiropas valsts. Eiropa un Turcija var sadarboties arī tirzniecībā, bet Turcijai nav vietas Eiropas Savienībā. Vai komisija uh, nolēms, ka tā turpinās uh, tālāk tāpat, vai arī tā tomēr pārtrauks ieslēgšanās sarunās ar Turciju? Paldies, Stasinas kundzei, es atvainojos, bet sarunās ar Tānoka kungu un Danuta kungu es jūs neredzēju, un es teicu, ka Es, es teicu, ka došu vārdu Stasenaka kungam, man jāatvainojas, jo man vajadzēja teikt Stasenas kundzei. Uh, lūk, tie bija grupu pārstāvi, un tagad pārējiem pie pārējiem runātājiem, kuri vēlas uh, runāt savā vārdā. Un tā pirmais ir Baroka kungs, divas minūtes. Lūdzu. Uh, priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dāmas kungi, kolēģi. Turcija bez šaubām ir būtisks Eiropas Savienības partneris. Tā ir būtisks partneris, ar kurām mums ir kopīgas eh, strateģiskās intereses. Es uzskatu, ka ir pareizi, eh, ja mēs turpinām darbu Turcijas attīstības jautājumā un akcentējam, ka Turcija ir Eiropas un transatlantiskajā nometnē. Ir jāpaskatās uz karti, lai saprastu, ka tas ir Eiropas interesēs, kā arī Turcijas interesēs, ja tās ilgtermiņā grib attīstīt un nodrošināt attīstību. Manuprāt, e, tomēr ir arī tā, ka Turcija var būt reģiona stabilitātes enkurs un paraugs. Tāpēc esmu gandarīts, ka attiecības starp Izraēlu un Turciju liekas, ka uzlabojas. Mums e, vajadzētu piemērot pozitīvu nostāju šiem procesiem, lai arī runātu par stabilitāti. Un vēl ir daudzi punkti, eh, kur ir kopīgas intereses gan enerģija, gan energotransports. Tas attiec gan uz Turciju, gan Eiropas Savienību. Un tieši šajās te jomās būtu eh, jāpievēršas ar sarunām, izstrādājot eh, konkrētas pakotnes neatkarīgi no vēlākās dalības vai nē. Tāpat es uzskatu, ka Komisāra kungs, mēs ziņojumā lasām par eh, progresu eh, juridiskajā sistēmā, eh, domas brīvībām, minoritāšu jautājumā un tā tālāk. Bet tad nāk nākamais jautājums, ka lielais lūzums šajās jomās vēl nav panākts. Un tas ir ļoti būtiski domas brīvība un tā tālāk, konkrēti juridiskie gadījumi, minoritāšu tiesības, kā arī mm, citi gadījumi. Uh, E, un solījumi, kas netiek pildīti, Ankaras protokols un tā tālāk. Tāpēc es gribētu rosināt e, komisāram, e, ka šie jautājumi ir jāturpina attīstīt un ka Turcija ir jāsaprot, ka ir noteikumi, kuri ir jāizpilda, ja grib panākt progresu saistībā ar dalību Eiropas Savienībā. Es ceru, ka tā tas arī notiks. Elmars Broks, paldies. Tagad eh, divi ar pus minūtes Ručika kungam. Paldies. Koms, eh, priekšsēdētājs kundze, kolēģis, domāju, ka šis ziņojums ir sagatavots ļoti nozīmīgā brīdī. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, mums ir tik tiešām iespēja panākt eh, pavirzīšanos uz priekšu Eiropas Savienības un Turcijas attiecībās. Ir, ir ļoti daudz pozitīvu rezultātu. Vispirms jau pievienošanās sarunas visbeidzot ir atbloķētas pēc vairāk nekā divu gadu strupceļa. Ir atvērta uh, sadaļa par reģionālo politiku, un es domāju, ka mēs varam atvērt pēc iespējas vairāk sadaļu, pēc iespējas ātrāk. Otrakārt, uh, e, komisijas. Um, uh, pieeja arī ir pozitīvāka. Ir skaidrs, ka ir panāks progress eh, attiecībā uz vīzu liberalizāciju. Un treškārt, šķiet, ka šīs te kurdu jautājumu risinājums ir rokas stiepiena attālumā. Es domāju, ka tas būs pozit ka tas pozitīvi ietekmēs nekai, ne tikai Turcijas vēsturi, bet arī Turcijas iespējas pievienoties un reģionālo es, eh, drošības situāciju, jo īpaši, kas attiecas attiec uz Sīriju. Protams, ka vēl ļoti daudz ir jādara. Vispirms ir iespēja sagatavot jaunu demokrātisku konstitūciju, un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, eh, kas noteiks eh, Turcijas nākotni un tās vietu Eiropā. Tātad ir iespēja, ka šis konstitucionālais process var stiprināt demokrātijas pamatus, bet vienlaikus arī eh, veicināt iekļaušanu un um, laicīgas eh, valsts izveidošana Turcijā. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir jāizpilda arī sava apņemšanās. Bieži vien mēs eh, runājām par cilvēktiesību jautājumiem, un es domāju, ka šīs sadaļas būtu eh, jāatver tāpat arī, kas attiecas uz enerģētiku, jo šis jautājums ir svarīgs gan Turcijai, gan Eiropas Savienībai. Tātad, tāpēc es vēlos, lai tiktu uzsāktas sarunas arī par šo sadaļu. Ir vēl virkni citu jautājumu, kuros sadarbība būtu jāstiprina, eh, strateģiskie jautājumi, drošības jautājumi, paraugoties uz to, kas notiek Sīrijā, eh, tuvajos austrumos. Turcija ir svarīgs partners, un tāpēc tas ir gan Eiropas Savienības, gan Turcijas interesē sadarboties. Es labprāt redzētu ciešāku sadarbību eh, starp Turcijas ārlietu ministru un Eiropas Savienību šajos jautājumos. Paldies, un tagad vārds uz vienu minūti Dafkungam. Es domāju, ka, ja kurdi jautājums ir tik tiešām jāatrisina, tad tas ir jāsasaista ar konstitucionālo reformu, kam kas ir saistīts ar šo te ārkārtīgi centralizēto varu Turcijā un varas nodošanu no Ankars uz vietējām jeb reģionālajām pārvaldēm, tā skaitā arī uh, provinšu uh, gubernatoru ievēlēšanu. Ir tie jautājumi, kas jārisina, bet ir jādomā par šo decentralizāciju. Rodas jautājums, vai tas ir pilnībā savietojams ar Erdogana vēlmi pārveidot savu valsti par prezidenciālu um, valsti. šobrīd panākt vienošanās par konstitucionālo samierināšanās procesu un būtu ļoti žēl, ja premjera pacietība un no otras puses autokrātiskās tendences apdraudētu šo delikāto konstitucionālo reformu procesu. Paldies! Paldies, Andriu, un tagad vārds uz vienu minūtu Demsmeker kungam. Paldies, priekšsādātāji, vēlreiz jākonstatē, ka ir milzīgas problēmas Eiropas Savienības un Turcijas attiecībās. Un tas ir Turcijas rokās, ieskaidot arī kurtu problēmu. Es jau vairāk kārt esmu brīdinājis, ka Ankara vienpusēji grib noteikt miera procesa nosacījumus. Mums jāskatās uzmanīgi, lai tas nebūtu tikai Erdogana kunga teātris. E, ka, jā, jāskaidro, kurda procesa ir visā valstī, bet e, jāpievērš uzmanība, kas ir kas procesam. Uh, tiesas procesam. Žurnālisti un e, visi pārējie, kas tiek tiesāti, nevar mūs padarīt par optimistiem. E, ilgspējīgam, ilgstošam politiskajam dialogam ir jābūt no Ankaras puses ar visiem pol politiskajiem spēkiem. Nepieciešams, lai Eiropas Savienība izmantotu iespēju šo impulsu, lai pasvītrotu kurdu pamattiesības, turcības uz valodu, uz kultūru, uh, au, politisko autonomiju, vārda brīvību, pulcēšanās brīvību 15 miljoniem kurdu, kas ir šajā valstī. Paldies! Paldies, dārgais kolēģi! Atgādināšu jums visiem, ka jārunā. Es gribētu visiem atgādināt, ka e, nerunājiet pārāk ātri, lai arī tulki varētu paspēt e, kārtīgi izdarīt savu darbu. Es vienkārši vēršu jūs uzmanību un tagad Zahardīkungs viena minūte. With, with quite... Paldies, e, priekšstādātāji. Mēs runājam par citu valsti kā tā, kas bija pirms desmit gadiem. Uh, Turcija ir kļuvusi par patieso spēku reģionā visās eh, šī vārda nozīmēs. Šorīt mums bija debates par situāciju Kiprā, un Kona Bendita kungs no zaļajiem šorīt runāja par to, Es, es nebieži viņam piekrītu, bet šoreiz es varētu piekrist vienam punktam, kur viņš teica, ka tā ir iespēja, kā virzīties uz priekšu, um, ekonomiskajā attiecībā šajā salā, izmantoja Turcijas ies, piedāvātās iespējas. Manuprāt, viņam ir taisnība. Protams, uz to jāraugās kā uz patiesu iespēju, labas gribas iespēju starp abām kopienām, kas pastāv salā, un tas atstātu pozitīvu ekonomisku ietekmi, un tas uh, varētu veicināt arī turisma attīstību, kā jau Eh, vairāk kā tika minēts gāzes un naftas ieguve, mums vajadzētu iedrošināt uh, Turcijas eh, kā reģionāla spēka ie, lielāku iesaisti šajos procesos, un tas ļautu risināt arī Kipras uh, problēmas risinājumu. Uh, Um, bet tas varētu būt visnotaļ uh, liederīgi, un to mēs varētu veicināt. Paldies, dārgie kolēģi, viena minūte, un tagad Salavākas kungs viena minūte. Priekšsēdētāja kungs. Es e, apsveicu Reuters kundzi ar ziņojumu, jo tas ir e, balstīts uz faktiem un ir ļoti līdzsvarots. Un es domāju, ka šo ziņojumu varētu pieņemt pat bez grozījumiem. Manuprāt, tas veiksmīgi turpina iesākto ziņojumu tradīciju par šo tēmu. Būtībā šeit tiek nosauktas tikai svarīgākās lietas Liekas, ka Turcija ir panākusi progresu saistībā ar ekonomikas kritērijiem, bet saistībā ar politikas kritērijiem mums ir dažas piezīmes. Uh, Turcijas politika, tāpat kā iepriekš, cenšas eh, paturēt eh, klausulas par Grieķiju un arī pārkāpja eh, Ankāras protokolu un saistības pret Kipru. Eiropas Savienībā ir jākļūst aktīvākai, lai uzlabotu tieslietu sistēmu, juridisko sistēmu, cilvēktiesības un pamatiesības. It īpaši saistībā ar e, e, atklāto jautājumu risinājumu e, konstitucionālās reformas kontekstā. Tāpat ir pieminēti pozitīvi elementi, kurdu jautājums, kur ir izveidojies dialogs un reformas, kuras ir iesāktas Turcijā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad viena minūte Viljam Majeram. Paldies, priekšsēdētāja kungs kolēģis no manas grupas attēloja mūsu grupas viedokli, bet man liekas, vēl ir svarīgi elementi. Ir, Eiropas Savienībai ir nepārprotami jāpasaka, ka Turcija nekad nebūs Eiropas Savienības sastāvdaļas, cik ilgi e, Kipras ziemeļi būs okupēti. Tie ir 37%, 40 tūkstoši Turcijas karavīru, Te mēs runājam par kolonizācijas politiku, kas notiek šīs salas ziemeļos. E, tur tā tad tie e, uzturas e, cilvēki, kas nav Kipras pilsoņi un kas līdz ar to apdrauda reģionu. Turcija mēģina strādāt kā miera faktors reģionā, bet ir aspekti, kas tam traucē. Tā tad tā ir šī nelegālā Kipras republikas okupācija. Šis ir vēstījums, kam ir jābūt skaidri gaiši nepārprotam, jo tikai tādā gadījumā e, Turcijas administrācija to ievēros. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Dobermā ir kungam minūte. Priekšsēdētāja kungs, priekšpusdienā konbendits eh, izteica ļoti saudabīgi priekšneoteikumu, lai glābtu Kipru. Eh, to vajadzētu apvienot, Turciju uzņemt Eiropas Savienībā, un tad automātiski Turki investēs šot Kiprā. Eh, fakts ir tāds, ka pat labam ir dramatisks e, ieceļotāju skaits un ko nozīmētu šāds ieceļotāju skaits salas Grieķiju daļai. Turku paralēlās kultūras, to mēs redzam gan Vācijas, gan Austrijas pilsētās. Un tas nozīmē, ko nozīmē turku un uh, kultūra politikas uh, attieksme pret turku e, politiku, to mēs redzam uh, Kipras uh, turku okupētajā daļā ar baznīcām. Tāpēc būsim godīgi un uh, pārtrauksim uh, sarunas, iesaldēsim uh, palīdzību, bet uh, investēsim Kiprā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds pusotra minūte Džinako kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis ziņojums patiešām ir ļoti sabalansēts un referente labi orientējies šajā tēmā notikumiem Turcijā. Protams, ka ir progress, protams, ka ir kustība, tomēr Turcija vēl nav Eiropas valsts. Problēma saistās ar to, ka politiskajā līmenī, e, kamēr citur notiek progress, e, Turcijā vēl nekas nemainās e, joprojām Turcijas karaspēks ir Kiprā, joprojām Turcija neakceptē Hāgas tiesas lēmumu, Nu, un tāpēc uh, rodas jautājums, protams, ka uh, mēs skatāmies uz uh, progresu un uzdodam jautājumi, vai ir progress ārpolitikas attiecībās, un tas mums ir jāatbild noliedzoši. Un es pārstāvu valsti un es gribētu, eh, lai Turcija iestājas. Mums ir vienkārši jāskatās, eh, kā Eiropas Savienībai, ko mēs varam izdarīt, lai Turcija iestātos. Eh, mēs nevaram teikt, ka Turcija var iestāties, kamēr tā neatzīst vienu Eiropas Savienības dalību valsti. Ir nepieciešams spiediens. Paldies. Un tagad Hobbit kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojos komisāram apsveicot Turcijas jauno uh, tieslietu reformu, piemērojoties Eiropas padomu cilvēktiesību tiesas rekomendācijām, bet man jāpērš. Uh, e, bažas par kādu tiesas procesu, kas saistīts ar kādas personas izteikumiem Twitterā. Un tas, protams, uh, liek bīties ikvienam, kas izmanto šo sociālo mediju. Es arī iesniedzu vairākus grozījumus attiecībā uz arotbiedrību tiesībām, jo šobrīd um, tiek apdraudētas, uh, apdraudēt um, arotbiedrību darbība. Pirmais mājas ir uh, tikai pēc divām nedēļām un es aicinu Turcijas valdību uzsākt uh, pozitīvas sarunas ar arotbiedrībām, lai novērstu konfrontāciju. Es aicinu ievēlēt novērotājs no um, Kipras turku kopienas šeit Eiropas parlamentā. Un es, protams, atbalstīšu šo nostāju arī rīt balsojumā. Paldies! Paldies tagad vārds uz vienu minūtu Kazakungam. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Es apsveicu Oimen Roitens kungs par līdzsvaroto pieeju, izvērtējot Turcijas progresu ziņojumu. Esmu pārliecināts, ka Eiropas perspektīvai ir jābūt kā katalizatoram, kas veicina reformu īstenošanu Turcijā. Tāpēc mēs kā liberāļi priecājamies par to, ka tiks uzsākt sarunas par 23., 24. Eh, un citām sadaļām. Mēs um, priecājamies par to, ka ir paredzētas um, brīvā tirzniecības nolīguma sarunas. Un mēs atbalstam šo ideju par um, Kipras turku ievēl, ievēlēšanu kā novērotājiem. Es aicinu jūs atbalstīt šos svarīgākos priekšlikumus, lai parādītu to, ka Eiropas parlaments ievēro principu par vienotību daudzveidībā. Paldies, paldies, un tagad vārds Belenkungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji. Um, Šis te ziņojums ir parādījis, ka Turcija ir panākusi ievērojumu progresu, kas ļauj um, turpināt um, sarunas, un es domāju, ka tas ir svarīgākais um, process, um, svarīgākais jautājums. Es domāju, ka mums ir jādomā jo īpaši par vārdu brīvību, par mediju brīvības aizsardzību un tāpat arī par to, lai reliģiskā grupa pārstāvi varētu baudīt brīvību. Priecājos arī eh, par to, ka ir paredzēts sarunas ar eh, kurdu minoritāti, un, protams, ir jādara viss iespējamais, lai eh, tiktu ievērots viss brīvības un tiesības. Mēs ceram, ka Turcijai būs arī stabilizējoša loma reģionā un ir jācenšas īstenot Ankaras apņemšanās un jādara viss iespējamais, lai uzlabotu uh, mieru situāciju tuvējos austrumos. Mums nevajadzētu arī aizmirst par svarīgo lomu, kā Turcijai ir um, alternatīvo enerģijas avotu jomā. Un es priecājos par turpmākajām sarunām ar Turciju. Paldies! Paldies, un tagad vārds Dārmot kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, šķiet, ka ziņojumā vismaz daļēji rodas jautājums par um, kritērijiem, kas attiec uz Turcijas kandidatūru. Es pilnībā piekrītu. Un tā kā ir nopietni jautājumi par Turcijas kandidatūru, tad loģika ir tāda, ka Pirms uh, iestāšanās finansējums 4,8 miljārdu eiro apmērā 2007. līdz 2013. gadā uh, šī palīdzība ir tūlīt pat jāpārtrauc. Turcija jau ir Eiropas Savienības muitas savienībā. Un līdz ar to Eiropas Savienības dalībās, tāpat kā apvienotā karalisti, jau gūst visus labumus, kāda ir tirsniecībai ar, tu, no tirsniecības ar Turciju. Turcija ir arī NATO dalībvalsts, un tas nozīmē, ka dažas dalībvalsts ir apvienojušās militārajā savienībā ar Turciju, un tas nozīmē, ka mums nav nepieciešams uh, panākt to, lai Turcija būtu politiskā savienībā. Paldies, Dārmut kungs! No, eh, gracias, Richard, pero no, no hay tarjetas para quien interviene en el debate. Paldies. Tā, te mums nebūs zilās kartas šajās debatēs. Tagad viena minūtes viena karts. Paldies, priekšstādētāja kungs. Rezolūcijas priekšlikumā rakstīts, es citēju, tālākas eh, progress saistībā ar darba tirgu un arotbiedrību tiesībām ir nepieciešami citāta beigas. Un eh, tas te mēs varam teikt, ka tas ir gada vismazākais pārspīlējums. E, komisija savā ziņojumā ir skaidrāk, skaidrāk arī savā kritikā, proti par to, ka Turcijā arotbiedrība tiesības tiek apspiestas. E, pagājušā gadā mums ir bijuši daudzi streiki un demonstrācijas, kas tika apspiesti. E, jo uh, policija uh, vērsās pret demonstrantiem un arī tiesas. Un tad ir pieņemti vēl citi likumi, kas uh, saistās ar arotbiedrību tiesību samazināšanu. To mēs nevaram akceptēt. Uh, tāpēc arī mēs iesniedzām grozījumus. Mums ir jānos, jāizvirza noteikums, ka uh, Turcijai ir jāatbilst starptautiskās darba organizācijas standartiem. Tas ir jāsaprot Turcijas valdībai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad viena minūte Klejkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir neticami. 2004. gadā tika pieņemts lēmums uzsākt iestāšanās sarunas ar Turciju, kas nav Eiropas valsts. Un vēl neticamāk ir tas, ka mēs tagad deviņus gadus vēlāk joprojām vadām sarunas, un tas neraugoties uz apsolīto, ka tiks pārtrauktas sarunas, ņemot vērā to, ka Turcija nepārprotami neievēro savas saistības. Nu tiek runāts par eh, progresa ziņojumu pašlaik, kaut arī Turcijas gadījumā nekādu progresu mēs nevaram konstatēt. Neviens, eh, eh, nevienā pasaules valstī nav tik daudz žurnālistu cietumos kā Turcijā. Gan rakstnieki, gan žurnālisti, gan eh, profesori ir cietumos tikai tāpēc, ka viņi raksta. Slavens pionists Fazils Saits tika notiesāts savus mm, desmit mēnešiem cietumā, jo viņš bija kritizējis islamu. Islama, islamistu valdība Erdogana vadībā aizvien vairāk Eh, ved anti-eiropeisko un antikristiešu politiku, un tāpēc nevar būt nerunas par eh, eh, Turcijas iestāšanos komisija, lūdzu, ņemsim vērā Eiropas vēlētāju vēlmi, kuri labāk saprot Eiropas vēsturi nekā tie, kas pieņem lēmumus. Paldies, dārgais kolēģi! Pusotra minūte tagad Šnīberes iestrēmas kundzei. Priekšsēdētāja kungs, mīļie kolēģi, kolēģis, sirsnīgs paldies vēlreiz eh, referentē par ziņojumu. Tas vēlreiz apliecina par to, cik nozīmīga eh, loma ir Turcijai Eiropas Savienības kontekstā. Tā ir nevien lielākais tirzniecības partneris, bet arī svarīgs politiskais eh, sasaistes elements starp Centrālo Āziju, Arābiju un Āfriku. Pagājušajos gados Turcija ir sasniegusi dažāda veida progresu un to vajadzētu no, nu, cenīgi novērtēt. Tas attiecas arī uz tieslietu reformu, kas virzās pareizajā virzienā par spīti visam un arī Grafs Lamsdarbs eh, pieminēja eh, to, ka vēl ir daudz darāmā. Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt eh, atbalstu savās pašās interesēs. Tāpēc es atbalstu ne tikai uh, sadaļus uh, atvēršanu par tieslietu jautājumiem, kā arī to, ka mums ir jāmeklē citas jomas, kurās būs iespējams sasniegt jaunu progresu. Te es domāju, piemēram, sarunas par energosādaļu. Turcija ir nozīmīga alternatīva e, salīdzinājumā ar Krieviju Eiropas Savienības acīs. Es domāju, ka mēs vēl neesam varbūt paši sapratuši, e, cik svarīga ir sadarbība starp Eiropas Savienību un Turciju e, energo sektorā. Tā ir lielas perspektīvas. Manuprāt, mūsu kopīgajās attiecībās vislielākais šķērslis ir vīzu jautājums. Es domāju, ka tas neatbilst muitas savienības e, idejai, ka, ka darījuma cilvēkiem, zinātniekiem, studentiem katreiz ir jāpieprasa vīza, kad viņi vēlas ceļot uz Eiropas Savienību. Noslēgumā varbūt vēl viens lūgums. E, Turcijai vajadzētu, e, pret Turciju jāpiemēro godīga attieksme, tāpat kā citiem kandidātiem, bez aizspriedumiem, bez bez apvainojumiem, balstoties ar faktiem un ekspertu atziņu, ko Eiropas parlaments labi spēja izvērtēt. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad viena minūte eh, kopas kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs atkal runājam par progresa ziņojumu, par Turcijas progresa ziņojumu. Mēs atkal akcentējam, ka Turcija spēlē ļoti nozīmīgu lomu Eiropas Savienības drošības un labklājības kontekstā. Tāpat mēs akcentējam lielo ekonomikas potenciālu un domājam, ka Turcija varētu spēlēt lielu lomu energo jautājumos. Tāpat eh, arī eh, tas tiek attiecināts eh, kontaktos ar valsts dienvidiem. Vakardien kārtējo reizi mums nāca, eh, nācās konstatēt, ka Turcijas eh, kara lidmašīna starp Samosas un Hiosas salām eh, apmēram 15 minūtes uzskatījās Grieķijas gaisa teritorijā. Tā ir arī Turcijas iestāžu prakse, un tas ir kaut kas, kas, ko cilvēki šajā salā piedzīvo atkal un atkal. Uh, Nu, Turcija nenodrošina savas valsts iedzīvotājiem vārda brīvību, un šogad runājam tāpat par cilvēktiesībām un e, Eiropas parlamenta rezolūciju. Tātad cilvēktiesības, minoritāšu tiesības, uzlabot divpusējās attiecības ar kaimiņu valstīm. Turcijai nav attaisnojuma. Un paldies tagad viena minūte Fandālim kungam. Voorzitter, vorige maand priekšstādātāji. Pagājuši mēnesi Amačeliks no nāca klajā ar aicinājumu kristiešiem, kas pametuši uh, Turciju, atgriezties. Tas it kā iedrošina, bet kāda ir realitāte? Uh, juridiskās cīņas, ko Erdogana valdība ved pret uh, dažām kristīgajām iestādēm, un ne tikai vienu, uh, pret uh, vairākiem uh, klosteriem. Aizvien vairāk kristiešu izjūta nedrošību un pamet Turciju. Mēs varam konstatēt, ka uh, baznīcas tiek pārveidotas par uh, mošējām, kā Aja Sofija uh, Stambulā. Kad pēc tam starp Erdoganu un PKK tika noslēgts pamieris, uh, Eh, kristieši riskē pilnībā zaudēt savas tiesības starp Oģelanu un Erdoganu lielos vilcienos. Turcijas valdība neatbalsta kristiešu nostāju, eh, padara viņus nabagus, lūk, un tas eh, padomē un komisijai jā, jākritizē tad, kad viņiem ir kontakti ar Turciju. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs viena minūte. Uh, Salvīnī. Uh, paldies! Ir skaidrs, ka uh, Turcija ne, ne pēc vēstures, ne pēc geogrāfijas, ne ekonomikas, ne kultūras, ne cilvēku tiesību, sieviešu tiesību ievērošanas, ne minoritāšu tiesībām neatbilst Eiropas kritērijiem, arī valodas principu dēļ. Uh, cilvēku tiesības tiek piesauktas parlamentā ik piec, pēc 15 minūtēm, bet gāze, nafta, enerģētika acīm redzot ir vērtīgākas nekā cilvēku tiesību neievērošana. Man ir kauns Ja mēs uzskatām, ka e, Eiropa ir kā lielveikals, kur var nopirkt un pārdot visu, nu tad e, nu, atdosim Eiropu visai pārējai pasaulē. Ja daži domā, ka Eiropa ir kaut kas cits, ka tas ir mūsu e, partija, ko es pārstāvu, e, Ziemeļlīga, tad ir jāievēro šie principi un Eiropai jābūt lepnai par sevi. Ne, rīt, ne parīt, tādā gadījumā Turcija nebūs Eiropas daļa un nav liederīgi turpināt šo farsu un reizes par visām reizēm sarunas jāpārtrauc ar tiem, kas neietilpst Eiropā. Es ceru, ka visi to ir sapratuši. Paldies! E, Klūtes kungs, viena minūte. Danke, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Um, Kopš 2012. gada nogales mēs sekojam vēsturisku miera procesu starp Turcijas valdību un PKK partizāniem, kurus pārstāv pamatā Oģelans. Šodienas iespējas ir ārkārtīgi liel, lielas, ka vairāk nekā 30 gadus ilgs asiņains konflikts uh, beigsies. Uh, konflikts prasīja daudzus upurus. Pārāk ilgi ir mēģināts risināt kurdu jautājumu ar varu. Ir ļoti labi, ka abas konfliktā iesaistītās puses ir pārdomājušas situāciju. Savā uzrunā kurdu jaungadās eh, Oģolans paziņoja, ka ir pienācis laiks eh, beigt eh, bruņoto cīņu un ka tagad ir pienācis laiks vienotībai un izlīgumam. Eiropai eh, vajadzētu eh, šos te procesus eh, attiecīgi novērtēt un atbalstīt Turcijas valdību mācīties no citiem veiksmīgiem miera procesiem. Tomēr paralēli mēs e, runājam par PKK kā par teroristisku organizāciju, vai tas patiešām ir liederīgi fāzē, kad ir e, notiek samierināšanās process. Varbūt mums parlamentam vajadzētu izdod, izmantot citus apzīmējumus. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Valensas kungs vienu minūti. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, pagājušajā nedēļā Turcijas parlaments pieņēma likumdošanas eh, projektu par cīņu pret terorismu. Tas, protams, ir pozitīvi un eh, tas ir jāvērtē apsveicami. Runa ir par Turcijas likumdošanas piemērošanu Eiropas Savienības eh, standartiem, bet tas, protams, arī ir solis uz priekšu ceļā uz pamatiesību ievērošanu Turcijā, bet mēs zinām, ka pat vislabākā likumdošana nenodrošina cilvēktiesību ievērošanu, ja šī likumdošana netiek pienācīgi piemērota. Pirmdien pianists eh, Saitkungs eh, tika notiesāts eh, Stambuls tiesā par komentāru, kur viņš publiskojas Twitterā. Uh, Un jāsaka, līdzīgā situācijā atrodas virkni žurnālisti, kuri ir tikuši notiesāti eh, līdzīgā veidā. Eiropas parlamentam ir jāsako šo tiesas procesu norisei un tāpat arī jāsako situācijai cilvēktiesību jomā un vārdu brīvības jomā. Mēs priecājamies par šo ceturto likumdošanas reformu pakotni. Uh, Tas ir solis uz priekšu, aizstāvot pamatiesības un cilvēktiesības, bet eh, šīs jaunās likumdošanas īstenošana ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz vienu minūtu Sofklēvs kukam. Jā, tagad mēs atkal diskutējam par eh, Turcijas iestāšanās procedūru. Būtu pienācis pēdējais laiks pateikt, nosaukt lietas, īstajos vārdos. Mums ir jāskatās, kas mūs vieno un kas nav izdarīts. Mums ir jāskatās, kur mums ir jārīkojas. Turcija ir nozīmīgs Eiropas Savienības partneris. Tomēr vienlaicīgi Turcijai nepieciešams respektēt Eiropas Savienību arī praktiskajā dzīvē. Tas ir priekšnoteikums, lai kļūtu par Eiropas ģimenes eh, locekli. Turcijai ir jāspēr soļi, lai demokratizētu savu valsti. Tāpat ir jākonstatē, kur tas vēl eh, nav noticis un kas ir jādara. Viņa nevar eh, kļūt vienkārši automātiski par dalību valsti. Cilvēktiesības, preses brīvība, pres, tātad preses brīvība brīvība eh, attiecībā uz kurdu žurnālistiem, kuri tiek vajāti. Un, protams, arī dzimumu līdztiesība, eh, tas eh, Turcijā nepastāv. Tāpat kā arī iejaukšanās Kipras republikā, un tas, atbil, tas neatbilst starptautiskajām tiesībām. Tāpat mēs nevaram akceptēt eh, Turcijas valdības pārstāvju provocējošos izskaidrojumus, ko eh, vajadzētu atsaukt un eh, atvainoties. Prezidents Gēls 2011. gadā runāja par Kipras republiku un teica, ka tā ir valsts, kura nav pelnījusi vienību. Un, uh, Tagad viņš eh, saka, ka Kipras prezidentūra Eiropas Savienībā neeksistē, vai tā pat tiešām ir respekts pret Eiropas Savienību un tās dalību valsti, vai kāds akceptētu to, ja tā teiktu par viņa valsti. Es domāju, ka Turcijai nav nākotnes Eiropas Savienībā, ja tā turpinās ieņemt vecās pozīcijas. Tagad runātāju pārtrauc, miļās um, kolēģi, jūs pārsniedzāt savu laiku, tagad vēl pusotra minūte Teodorakus kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es, protams, saprotu, ka ļoti sarežģīti. Mm, rakstīt ziņojumi par Turcijas iestāšanās procesu. Te ir eh, gan jāievēro kompromisi, gan tas, ka ir ļoti dažādas intereses. Eh, diemžēl Eiropas parlaments eh, pieņemot lēmumus neievēro starptautiskās tiesības un cilvēktiesības. Mēs vairāk domājam par savām interesēm. Tas atspiegoļojas arī attiecībās starp Eiropas Savienību un Turciju. Ir zināmi šķēršļi, kas kavē Turcijai iestāties Eiropas eh, Savienībā. Tā kā es nāku no valsts, kuru pa pusē ir okupējusi Turcija, un okupācija turpinās. Un, ja tagad runā, ka Eiropas parlamentā vajadzētu eh, tu, eh, Kipras turkus kā novērotājus, tad jau iznāktu, ka neatzītā valsts ierastos, e, būtu pārstāvēta Eiropas e, parlamentā. Un šādi Kipras pārstāvji var piedalīties e, Eiropas vēlēšanās. Bez tam e, e, Kipras grieķiem ir privilēģijas, kādu nav citiem. E, iedzīvotājiem. Lai Turcija iestātos, viņai ir jāakceptē Eiropas likumdošana, starptautiskās tiesības, jāatzīst Kipras republika, tā nedrīkst apdraudīt nec Kipru, nec Grieķiju e, sakot, ka Kipras jautājumu e, viņa ir gatava risināt tikai pamatojoties uz savām interesēm, nevis starptautiskajām tiesībām. Kipras republika ir akceptējusi pozitīvos uzdevumus un darba kārtību, bet viņi zina, kādas ir Turcija, kāda ir Turcijas pozīcija. Ir, protams, arī daži aizspriedumi un iebildes pret šo ziņojumu. Eh, tomēr es atbalstīšu šo te ziņojumu, jo es eh, respektēju viņas grūtos uzdevumus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un eh, tagad ir, ir, ir, kolēģa kungs, mums te ir viens kolēģis. Štetlera kungs, kurš labprāt uzdotu jautājumu. Sí. Vai tu atļauj, lūdzu? Frau Kollegin, vor wenigen Minuten hat eine Kolēģis kundze pirms dažām minūtēm eh, viena pārstāve no jūsu grupas teica, ka pret Turciju vajag piemērot tādu pašu attieksmi kā uh, citu citām kandidātu valstīm. Jūs kā Kipras eh, pārstāve eh, vispār droši vien esat izvērtējusi, vai ir bijusi kāda kandidāta eh, valsts, kura noraida Eiropas Savienības valsts suverenitāti, ir pusi okupējusi un tam līdzīgi, ieskaitot genocīdas noliekšanu, kas bija starp turkiem un ar armēņiem. Vai jūs domājat, ka ka šeit mēs patiešām varam runāt par vienlīdzīgu attieksmi, ja Turcija var atļauties to, ko tā ir atļāvusies. Jā. Protams, Turcijai ir privileģētas pozīcijas, un es domāju, ka to ir sapratuši visi bijusi. Un, protams, ka Turcija nav ievērojusi daudzas lietas, ko prasīja Eiropas Savienība. Piemēram, 21. decembra deklarācija nav akceptējusi, nav īstenojusi Ankaras protokolu un tā tālāk bet eh, tā eh, turpina runāt ar Eiropas eh, Savienību, neakceptējot Kipras republiku un Kipras prezidentūru un e, tā mēģina atņemt, e, tā sakot, Kipras gāzes un naftas iegulas. Un es jau pirms laba laika komisāram vaicāju tieši saistībā ar Turcijas, ar minēto Turcijas rīcību. Te mums vajadzētu pievērsties Eiropas Savienības pamatnostādnēm un vērtībām. Paldies, saka priekšsēdētājs. E, tagad būs kurts kundze minūte. Uh, dear President, first... Priekšsēdētājs priekšstādātāja kungs. Vispirms gribu pateikties referentei Ominai Raitinas kundzei, pateikties arī Obvilsa kungam, ēnu referentam, kas veica labu darbu ziņojumā ir uh, runa par to, ka jā, jāatver jaunas sarunas sadaļas ar Turciju, un mēs tiešām vēlamies, lai šajās mūsu attiecībās ar Turciju būtu progress. Mēs šeit Eiropas parlamentā ziņojumā ir skaidri identificētas jomas, kurās daudz kas vēl ir jādara. Likumdošana, uh, vārda brīvība, tie ir tikai pāris piemēri šī gada ziņojums ne tikai kritizē Turciju, bet atzīst arī to, kur nepieciešami uzlabojumi un ka mēs tiešām gribam iesaistīties intensīvās sarunās. Un ja mūsu atbalsts Kipras atkal apvienošanai ir izteikts, tad mums ir jārunā arī par to, ka tur Kipras turkiem jāpiedalās demokratizācijas procesā. Es atbalstu to grozījumu, kurā ir teikts, ka parlamenta priekšsēdātājiem jāskatās, kāda būtu iespēja Kipras turkus uzaicināt kā novērotājus parlamentā. Paldies! Paldies, Emin! Tagad uh, eh, Danžona kungam pusotra minūtē. Paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirms gribu pateikties uh, referentei, kas sagatavojas izsvērtu ziņojumu sarežģītā kontekstā, jo šis vienādojums, kurā iekļaujas attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju, ir vienādojums, saskaņā ar kuru nav iespējams progresēt mūsu attiecībās, ja vien uh, progress neiekļaujas iestāšanās perspektīvā. Mums ir šī iestāšanās perspektīva, bet kas ir diezgan problemātiska. Problemātiska daudzās mūsu valstīs, eh, daudz eh, sabiedriskā viedokļa paudē acīs un pašā Turcijā. Mēs zinām, ka integrācija nav saistīta ar konsensu vienprātību. Un es tomēr gribētu uzdot sev jautājumu par eh, to, cik nepieciešams at atklāt jaunas piecas sarunas sadaļas, jo tas ir politisks signāls. Es negribu par zemu novērtēt to, ka uh, Protams, saruna atklāšana par konkrētu sadaļu rada sviras efektu par jomām, kur, par kurām mēs runājam, bet pirms uzsākt patiesas sarunas mēs raidām politisku signālu divējādu. Vispirms kā, rekom, kā savu veidu kompensācija Turcijam, un es pašreizējā Turcijas attieksmes Izaugsme neredzu neko, par ko tā būtu pelnījusi kompensāciju. E, pieminēsim kaut vai Kipras prezidentūru Eiropas Savienībā un Turcijas attieksmi pret to. Un otrkārt, tas ir signāls mūsu sabiedriskajai domai, ka mēs mehāniski virzāmies uz priekšu iestāšanās procesā. Un, manuprāt, mums būtu jāapzinās, cik jutīgs ir jautājums par paplašināšanos, lai apzinātos, ka mēs varam dezorientēt mūsu, e, daudzus mūsu līdzpilsoņus, ja mēs nebūsim uzmanīgi. Paldies! Paldies Danžāna kungam! Un tagad pusotra minūte Zomeres kundze. Arī es gribētu vispirms pateikties referentē par ziņojumu, kas ir izvērties par ļoti labu ziņojumu. Es zinu, ka tas ir ļoti grūts darbs. Rezolūcijas priešlikums kopumā ir labs, bet ir atsevišķi punkti, kurus es nevaru atbalstīt. Piemēram, piektais līdz sestais, at, uh, uh, piecas līdz sešas sarunu sadaļas, to atvēršana, manuprāt, ir neatbildīga neatbilstīga, ņemot vērā situāciju Turcijā, kā arī Turcijas attieksmi pret Eiropas Savienību. <clears throat> Mēs gadiem ilgi kritizējam nenotiekošās reformas. Arī tagad ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem, pamatiesību un brīvību ierobežojumiem. Tā kā mēs nevaram runāt par progresa ziņojumu, bet par degresa ziņojumu. Tajā pašā laikā eh, Turcija neatzīst visu Eiropas Savienību tās kopumā. Jauns solis konfrontācijas politikā bija Turcijas liekšanās atzīt Kipras eh, prezidentūru jūru jo Turcija sacīs e, Kipras republika nepastāv. Turcijas skatījumā Eiropas Savienība sastāv no 26 dalību valstīm. Mēs to nevaram akceptēt. Un e, atteicoties, e, atsakoties ratificēt readmisijas līgumu ar Eiropas Savienību, izvirzot papildus prasības, mūs praktiski Turcija mēģina palikt zem sitiena un panākt vīzu liberalizāciju. Protams, Turcija ir svarīgs eh, ekonomikas, ārpolitikas, drošības politikas partneris eh, Eiropas Savienībai, bet kamēr netiek izpildīti Kopenhāgenas kritēriji, eh, kamēr notiek dramatiska degresīva attīstība, tad 23. un 24. sadaļa par tiesiskumu un pamatiesībām par to nevar būt nerunas, jo citādi mums būtu runa tikai par papīru un papīru, realitātē Turcija mūsu Eiropas standartus neieviestu. Pieredze par to liecina. Es neesmu gatava par gazas, gāzes piegādēm eh, pārdot eh, Eiros, Eiropas dvēselē. Un paldies, un tagad pusotra minūtes ir Lisekungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie komisarz. Lielas paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Arī es vēlos apsveikt uh, Amenu Roitens kundzi par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, bet es domāju, ka viņai ir izdevies tikt galā ar šo izaicinājumu lieliski. Es nedomāju, ka kādam būtu izdevies to paveikt labāk nekā jums. Protams, ka runājot par ekspertiem, tad viņu viedoklis noteikti eh, dalās, un tā, tas pats sakāms arī par politiķiem. Man valsts Polija atbalsta um, Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai, un es būtu par to, ka tiek turpināts uh, pirms iestāšanās sarunas un tiktu atbloķēts tās sadaļas, par kurām šobrīd vēl nav uzsākts sarunas. Es domāju, ka tas jo īpaši ir jādara tāpēc, lai mēs parādītu saviem kolēģiem Turcijā, politiķiem, Turcijas parlamentam un valdībai, kur tas slēpjas problēmas, kuras ir tās jomas, kurās politika netiek pareizi īstenota. Tāpēc, ka es domāju, ka Turcijas politiķi noteikti sapratīs, ja mēs eh, nāksim klajā ar šādu detalizētu priekšlikumu. Protams, ka situācija Kiprā ir nepieņemama, un no Eiropas Savienības puses mums ir jācenšas domāt par to, kā atrisināt šo jautājumu. Tā ir prioritāte. Paldies! Tagad uz vienu minūti pasatkungs. Priekšsēdētāja kungs, es nesaprotu kolēģa Zaharida eh, simpātijas pret reģionālajām vaļām. Tieši Čehijas eh, tautā ir slikta pieredze ar reģionālajām vietvarām. Tieši tāpēc arī radās eh, federālisma ideja, kur mazie tiek padarīti mazliet lielāki un lielie mazāki. Ja Eiropu mēs gribam veidot kā federāciju, tad mēs nevaram būt par lielas perifēras un eiropeiskas valsts iestāšanos. Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka partnerība un cieša sadarbība ar Turciju ir atbalstāma. Mūsu kolēģes ziņojums ir lielisks un sabalansēts. Tomēr es gribētu teikt, ka jaunu sadaļu atvēršana, domājot par iestāšanos nevis partnerību, tas, manuprāt, ir eh, neproduktīvi un maldīgs ceļš. Turcija eh, grib eh, uzstāties kā reģionālā vara, it īpaši Balkānu kontekstā, kad viņa eh, pat tādas valstis kā Kosovo, Albānija un Bosna, Bosnija grib piespiest pārakstīt vēstuli un atrast jaunus nodevējus Turcijas laikus apzīmēt par brīnišķīgiem paradīzes laikiem un tā tālāk. Tā agresīvi ar ārlietu ministriem un vēstniekiem iejaucas Balkānu valstu iekšējās lietās. Es uzskatu, ka neo-osmāniskā ārpolitika, tīpaši kultūras un izglītības jomā, nav akceptējama. Turcija ir svarīgs Eiropas partneris, bet tā nav ne dalība valsts, ne reģionālā vara. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad Mijankungs. Turkija. Jā, e, iestāšanās procesā Turcija e, patiešām īsteno reformas, kas e, palīdz modernizēt valsti. Ir daudzas valstis to jau darījušas, kas ir tagad dalība valstis. Rītdien mēs balsīs, balsosim par ziņojumu, es apsveicu referenti un Gribu, lai Turcijas valdība tiktu rosināta turpināt reformas. Tas attiecas arī uz eh, Turcijas uh, konstitūciju. Es nekritizēju 22. sadaļas atvēršanu reģionālo politiku. Es domāju arī, ka 15 energosektors varētu tikt atvērts. Sadarbība starp Turciju un eh, Eiropas Savienību energosektorā ir ļoti nozīmīga. Mums, kā Eiropiešiem, ir jādažādo energoresursu avoti, kā arī e, tranzī, jāpievēršas tranzīta ceļiem. Turcija, pateicoties geogrāfiskai situācijai, ieņem svarīgu e, vietu diversifikācijas kontekstā. Sadarbība ir vajadzīga arī saistībā ar migrācijas plūsmēm. Ir ļoti žēl, ka nav notikusi uh, Turcijas politikas tuvināšanās un Eiropas politikas tuvināšanās vīzu jomā. To es kritizēju jau pagājuši gadu. Uh, par ārpolitikas konsolidāciju, jā, tā ir svarīga gan Turcijai, gan Eiropas Savienībai, tīpaši uh, Dienvidu vidusjūras daļā Arābas valsti, Arābu valstis, tie, tas mūsu kaimiņu valstis. Tās ir valstis, kurām ir uh, revolūcija revolucionārs transformācijas laiks jāizdzīvo, un mums ir Turci, turkiem un eiropiešiem jāsaskaņo savu politiku, veidojot to uh, uh, labklājības, brīvības un stalistikas st uh, interesēs. Un tagad Pēterles kundze pusotra minūte, lūdzu. Kungs. Joči, gospod komisār, kolīgis. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie deputāti. Omenas Reitnes eh, ziņojums parāda progresu, kāds eh, notiek Turcijā un ko mēs atzīstam. Tas ir ļoti izsvērts ziņojums. Mēs eh, sveicam vairākas reizes progresu, kas ir sasniegts, vairākas reizes paužam bažas. Uh, Te ir uh, runa par politisko dialogu ar Turciju. Mēs labi zinām, kas ir jākritizē šajā aspektā, jo mēs esam sarunu procesā un ņemam vērā visas atšķirības, kādas pastāv un ko mēs dzirdējam šodien. Uh, mums jābūt diezgan uzmanīgiem, atverot jaunas sadaļas, uh, raugoties, lai tiktu ievērotas apņemšanās, kas ir bijušas arī saistībā uz enerģētikas politiku un citām jomām, un uh, viss ir atkarīgs no labās uh, gribas. Paldies! Paldies! Alois, to pašu mēs esam izgājuši cauri runātāju sarakstam un pāriem pie brīvā mikrofona procedūras, ka parasti mums ir daudz vairāk runāt gribētāju. Uh, Eh, es centīšos, protams, visiem dot vārdu, bet mums ir nedaudz jāatgūst zaudētais laiks, bet neaizmirstiet kā parasti. No tā brīža, kad jūsu minu, jums atvēlētā minūte ir pagājusi, es jums atslēgšu mikrofonu. Uh, vispirms Nikolasika kungs. Pues parece que no está, entonces vamos a dárselo a. Uh... Acīm redzot, viņš nav zālē, tā, tad Korolas kundze. Vuonna 2005 en äänestänyt Turkin jäsenyyttä. 2005. gadā es eh, nebalsoju par, Eiropas, par Turcijas dalību Eiropas Savienībā, jo es eh, sapratu, kāda ir e, nacionālisma problēma. Arī tagad pastāv problēmas ir tīpaši nomelnošana saistībā ar 301. pantu bet eh, mums ir nepieciešams eh, atzīt Turcijas padarīto. Mums ir nepieciešama politiski un ekonomiski stipra Turcija. Es saprotu Turcijas eh, tautu, ka tai ir sajūta, ka Eiropas Savienība pēc katras reformas gaida jaunas izmaiņas. Turcija jūtas pazemota un uh, praktiski nevar būt vairs eh, svarīgs ir energoapgādes drošība. Un es ceru, ka Eiropas Savienība e, turpinās padziļināt ārpolitikas un drošības politikas sadarbību. Mēs redzējām Turcijas lomu Sīrijas krīzē. Tā tagad e, eh, Papadopulas kundze. Mr. Zahar. Priekšsēdāji šķiet, ka Konbendit kungs nezina, ka Turcija uh, turpina nelegāli okupēt uh, 37% Kīpras teritorijas, jau ilgus gadus pārkāpjot cilvēktiesības un starptautiskās tiesības. Es jau atkal aicinu jūs uh, dod spēcīgu signālu Turcijai, ja tā vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, tā ir pilnībā jāizpilda visi pienākumi attiecībā uz cilvēktiesībām un citiem jautājumiem. Tā ir jānodrošina labas kaimiņa attiecības, jāīsteno Ankārsa vienošanās un jānodrošina uh, suverenitāte un uh, vienot pilsonība. Mēs, jo, mēs nevaram pieļaut to, ka tiek ievēlēti novērotāji no uh, Kipras uh, turku kopienas runātāji tiek pārtraukta. Thank you, President. Es tik... Paldies, priekšsēdētāji. Nav apstrīdams tas, ka salīdzinot ar iepriekšējo ziņojumu par um, situāciju Turcijā, mēs uh, varam vērot ievērojam progresu, kas attiecas uz demokrātijas īstenošanu, tāpat ievērojams progress tieslietu jomā, tāpat arī eh, cilvēktiesību jomā, bet šīs reformas ir tikai neliels solīts uz priekšu. Eiropas Savienībā ir jāiedrošina Turcija, lai tā turpinātu virzīties šajā pašā virzienā, jo ir citas jomas, kurās ir nepieciešams eh, radikāls reformas. Konstitucionālā reforma ir ļoti apsveicams. Um, solis uz priekšu, un es ceru, ka tik tiešām tiks panāks progress īstenojot Kopenhāgens kritērijus, jo ir jānošķir uh, valsts vara un um, reliģiskā vara, un ir jādara viss iespējamais, lai uzsāktu sarunas par jaunām sadaļām. Es domāju, mēs varam uzsākt sarunas arī par tieslietu sistēmu. Paldies! Tagad vārds Lasakungam. Godātais priekšsēdētāja kungs. Nu, skatoties uz tirgus lielumu un arī drošības politikas iemesliem, Turcija ir svarīgs partneris Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka iestāšanās process piedāvā vienu no labākajām iespējām, kādā veidā atbalstīt Turcijas reformas cilvēktiesību, eh, sieviešu tiesību, eh, veselības, lauksaimniecības un citās jomās. Mums eh, vajadzētu domāt par to, ka Turcija ir Eiropas Savienība Savienības sastais lielākais tirdzniecības partneris un ka Turcija spēlē ļoti nozīmīgu lomu paplašinot tranzīta eh, maršrutus eh, energopiegādēm. Eh, tāpat pozitīvi vērtējamas aktivitātes, kas saistās ar vēršanos pret terorismu. Tas pats attiecas arī uz konstitucionālo likumdošanu. Kipras jautājums, tas ir diskutējams jautājums. Paldies, ka priekšsēdētājs. Un tagad vārds Bertinkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Kāpēc Turcija vēlas pievienoties Eiropas Savienībai? Es domāju, ka tā cer. Um, gūt labums no Eiropas Savienības subsīdijām tieši tāpat kā daudzas valsts pirms tās. Tā ir um, salīdzinoši nabadzīga valsts, tāpēc es domāju, ka tā iespējams vēlas nosūtīt nabadzīgākos iedzīvotājus uh, Eh, proti veicinot masveidu imigrāciju Eiropas Savienībā, kas būs pavērusi savas robežas. Turcijā ir vairāk nekā 72 miljoni iedzīvotāji, un ja tā pievienosies Eiropas Savienībai, mēs eh, varam sagaidīt, ka daudzi no viņiem imigrēs uz tādām valstīm kā Lielbritānija un izmantos tur esošās priekšrocības tieši tāpat kā daudz pirms viņiem. Uh, Britu sabiedrībā ir jāapzinās, ka eh, konservatīvie, eh, leiboristi un eh, liberālai demokrāti ir par Turcijas pievienošanos un arī par uh, masveidu imigrāciju, bet Neatkarības Savienība apvienotajā karalistē ir vienīgā partija. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies, un tagad vārds Trenta Filīdas kungam. Ir jau dzirdēts daudz kas par eh, energosadaļu un arī par eh, turku Kipras turku novērotājiem Eiropas parlamentiem. Pirmajā skatījumā tas liekas, ka ir pozitīvi, bet es gribētu teikt, ka šie priekšlikumi, ja tos īstenotu, viņi palīdzētu vērsties pret Eiropas Savienības pamatprincipiem. Atgādināšu, ka eh, visas tautas ir vienlīdzīgas, tas ir būtisks Eiropas Savienības funkcionālais elements, tāpēc Eiropas parlaments nevar teikt, ka energo sadaļa var tikt atvērta, ja kandidāta valsts joprojām par pārkāpj starptautiskās tiesības, līdz ar to arī Eiropas Savienības ties, tiesības. Otrakārt, eh, Kipras turku deputāte Eiropas parlamentā. Tas eh, radītu situāciju, eh, kad turkas, Kip, Kipras turki atkal varētu turpināt visu iesākto. Salas ziemeļus iedzīvotāji ir Kipras iedzīvotāji. Paldies, runas laiks izsmelts nākamais runātājs. Uh, Turcija noteikti pārkāp cilvēktiesības uh, uh, vēršoties pret akadēmiķiem, kas pauž savu viedokli. Protams, ka Turcija nav vienīgā. Francija piedāvā līdzīgu likumdošanu cilvēku tiek apsūdzēti par saviem izteikumiem. Tātad Francijā un citās dalībvalstīs cilvēki tiek apsūdzēti par pausto viedokli un gal galā Turcija var pilnībā uh, būt vietā Eiropas Savienībā. Bet uh, es, lab, es labprātāk vēlētos redzēt šo valstu eiropiskāku. Bet tā nav Eiropas valsts ne no reliģiskā, ne no citiem viedokļiem. Man uh, tik tiešām šķiet dīvaini, ka valsts, kas joprojām uh, uh, okupē lielu daļu Kipras, vispār tiek uzskatīta par kandidātu valsti. Paldies! Paldies! Un uh, vēl bija pieteicies Melcerkungs, kas nav zālē. Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Un tagad vārds komisijas vārdā Fīls kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie deputāti! Tā ir sava veida privileģija piedalīties šajās svarīgajās debatēs te parlamentā. Es vēl gribētu dalīties savās pārdomās par sekojošiem punktiem diviem šajā man atvēlētajā laikā. Debates skaidri parādīja, ka šajā laika brīdī nav īsti pilnas vienprātības mūsu vidū par Turcijas dalību Eiropas Savienībā. Un Tas ir sarežģīts jautājums. Šodien izdarīts savu veidu spriedumu, jo nu, ir daudzi gadi pagājuši kopš sarunu uzsākšanas. Dažādu iemeslu dēļ joprojām mēs esam šī saruna procesa sākuma daļā. 13 sadaļas ir atvērtas, viena provizoriski slēgta, Nu, tā, to dara tikai tad, kad nekādu šaubu nav. Es esmu gana pārliecināts, ka, ka pienāks laiks, kad mēs būsim tādā situācijā, kad varēsim izdarīt tādu secinājumu, ka no uh, vienas puses ir runa par visām 35 sadaļām, un no otras puses Komisija uh, dalību valstīm dos izvērtējumu par ietekmi, kāda būs Turcijas dalība Eiropas Savienībā. Es domāju, ka pašlaik nevajadzētu varbūt koncentrēties uz tīri politisku jautājumu. Uh, mūsu to, uz to, kas ir mūsu rokās procesa laikā. Mēs koncentrē, varam koncentrēties uz pašu procesu, tā ticamību. Ticamību no abām puses, pusēm, no Eiropas Savienības un no Turcijas puses. Turcijas puse ticamība ir nu, nostiprināt šīs sarunas, reformas, kas ir saistītas ar sarunām Ko jūs sagaidāt no kandidātu valsts? Tiek sagaidīts, ka, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti, jāpilda visas apņemšanās, kas ir apstiprinātajās sadaļās bijušas. Nav citas iespējas, kā kļūt par dalību valsti. Pilnībā jāpiekrīt tām vērtībām, kādas ir mums. No mūsu puses ticamība ir tāda, ka nu, pirms pāris gadiem, kad mēs lēmām par spēles noteikumiem šajā procesā, kas turpināsies, mēs noteicām, runājam par šiem spēles noteikumiem, un mēs nevaram tos mainīt, jo tas ir vienīgais ceļš, kā mēs varam pārliecināties, ka mēs esam un turpināsim uh, ņemt vērā atskaites punktus saistībā ar Turcijas reformām. Mēs runājam par reformu nepieciešamību Turcijā. Var būt dažādas reformas, ir arī apņemšanās no Eiropas Savienības puses šajā procesā. Uh, Un otrā mana piezīme ir saistīta ar pozitīvo darba kārtību, par ko mēs debatējam. Un tas strādā, tas strādā, jo, jo te ir ļoti plašs aptvērums. Es, nu, esmu dzirdējis to, to ko daudzkārt atkārto mūsu turku partneri. Ir arī virkne pozitīvu elementu, uz ko mēs atsaucāmies, ko prezidentūra pieminēja. Tas kas tagad ir svarīgi. Svarīgi ir sasaistīt šos punktus, uz ko mēs atsaucamies, lai radītu to impulsu šajās saistībās un lai sarunu process nostātos atkal uz pareiza ceļa, lai tas būtu ilgspējīgs jo tā ir vienīgā iespēja, kādā veidā mēs varam Turciju tuvināt Eiropai, ko definē tās vērtības, tiesiskums, demokrātija un pamatvērtības. Paldies! terminar este, este punto del orden del día con la. Nu, un tagad noslēgums. Uh, padomes vārdā Lusinda Kreitons kundze. Lūdzu, ministrs. Like to... Liels paldies priekšsēdētāji. Iesākumā es vēlētos pateikties deputātiem par ļoti visaptvarošām debatēm. Es domāju, ka tas skaidri parāda, ka sarunu procesā notiek pozitīva notikuma attīstība un Tas viss veicina politiskās un ekonomiskās reformas. Tas ir labākais veids uz priekšu, un es domāju, ka mums ir jāturpina virzīties pa šo ceļu, iedrošinot, īstenot nopietnas reformas Turcijā. Es jau savā ievadrunā teicu, ka ir vairākas jomas, kurās ir nepieciešams turpmākas reformas, un es negrasos atkārtoties. Ļoti daudz deputāti arī atsaucās uz šiem jautājumiem. Rezolūcijā tāpat tika uzsvērts tas, ka visām pusēm ir ļoti daudz uh, um, iegūstams no šīm te politiskajām reformām un no sarunu procesu, un es domāju, ka īrijas prezidentūra kopā ar dalībvalstīm un komisiju dara visu iespējamo, lai virzītu šīs sarunas uz priekšu. Uh, Un es priecājos par to, ka īrijas prezidentūras laikā mums ir izdevies uh, panākt uh, eh, milzīgs solis priekš, un um, es noslēgumā vēlētos atgādināt, ka galu galā tā ir Turcijas vēlme virzīties uz priekšu, kas noteiks to, kādā ritmā šīs sarunas turpināsies. Turcijas progress. Um, piemērojoties spēles noteikumiem, um, ir um, svarīgākais izšķirīgais faktors, kas veicinās uh, sarunu virzīšanos uz priekšu, un tam būs nepieciešams ne tikai turpmākas reformas, bet arī politiskā uh, drosme un vadība no Turcijas puses. Mēs katrā ziņā atbalstīsim šādu notikumu attīstību. Un Es vēlētos vēlreiz uzsvērt to, cik nozīmīga loma ir Eiropas parlamentam šajā procesā, kur mēs veicinām iesaistot gan Turcijas pilsoņus, gan Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus demokrātiskās sarunās. Tas viss ir nepieciešams, lai mēs arī turpmāk gūtu atbalstu šim svarīgajam procesam. Un es domāju, ka e, to noteikti ir vērts e, atkārtot vēlreiz, tāpēc es vēlētos pateikties visiem deputātiem par ļoti auglīgajām debatēm un paldies par paveikto darbu, jo īpaši pateicos referentē. Liels paldies! Paldies, ministrs kundzē! Līdz ar to esam noslēguši diskusijas par šo jautājumu. Esam saņēmuši rezolūcijas priekšlikumu un to iesniegusi ārlietu komiteja. Balsojums par to notiks rīt, pusdien 10.30. Bet es vēlētos pateikties vēlreiz Amens Roidens kundzei, referentei, jo